Līdz ar to sāks jaunā uh, prezidentūras trijo uh, laiks. Es esmu pārliecināta, ka mums izdosies ļoti labi sastrādāties. Esmu rūpīgi ieklausījusies jūsu darba programmā un esmu pārliecināta, ka kohēzijas jautājums būs ļoti sarežģīts jautājums, kas būs jārisina padomē. Tālāk, kas attiecas uz uh, um, strādājošo eh, darba apstākļu un sociālo apstākļu nodrošināšanu. Es domāju, pie tā mums būtu jāstrādā kopā. Es vēlētos, lai Rumānija un Horvātija arī varētu pievienoties eh, um, Schengens zonai, un esmu pārliecināta, ka prezidentūra mums tajā palīdzēs, lai vairs nebūtu šīs divu ātrumu Eiropas. Viena no prioritātēm bija arī um, spēcīga Eiropa, lai Eiropa būtu spēcīgs partners. Tas ir ļoti svarīgi. Un vēl kāds punkts, proti mums ir jādomā par kopīgām vērtībām Eiropā. Jā, uh, protams, mums ir jārisina dažādi jautājumi. Jūs dzirdējāt arī kolēģi teikto um, šīs demonstrācijas cilvēki, kas iziet ielās, tā skaitā arī Rumānijā. Um, kur cilvēkiem rodas bažas par uh, likuma varu. Likuma vara uh, Eiropas Savienībā ir substērtāts jautājums, tāpēc to mēs nevaram risināt uh, Eiropas Savienības uh, līmenī. Es ceru, ka jūs ieklausīsieties uh, cilvēku teiktajā, lai nodrošinātu un aizsargātu arī uh, likumvaru jūsu valstī. Paldies, paldies, un tagad vārds Rodrīgas uh, kundzei uz divām minūtēm. Sveicu jūs šeit, eh, premjerministrs kundze, eh, cienījamie kolēģi. Rumānijas prezidentūra būs pirmā prezidentūra, ehm, kuru eh, vadīs jūsu valsts, bet tā būs pēdējā prezidentūra pirms nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām, tāpēc tā būs ļoti nozīmīga prezidentūra. Vēlos uh, uzsvērt jo īpaši Sibijo samitu, jo Sibijo samits ir mūsu pēdējā iespēja piedāvāt cita veida Eiropu visiem pilsoņiem pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tāpēc vēlos teikt, ko mēs sagaidām, kāds ir mūsu vēlmes uh, tādai Eiropai, kuru mēs vēlētos izveidot ar Sibiju samitu. Mēs uzskatām, ka jūsu prioritātes ir pareizās, lai mums būtu uh, Eh, spēcīga vienotība, un kohēzija noteikti ir izšķirīgs vārds. Kā jau jūs teicāt, ekonomiski, eh, sociāli, politiski kohēzija. Tā tik tiešām ir eh, ļoti svarīga prioritāte, un jūs to varētu pārvērst pavisam konkrētā um, lietā. Proti, šis sociālais pīlārs, tas būtu jāpārvērš likumdošanā, lai mums būtu spēcīgi instrumenti. Otrs Mums ir jāvienojas par daudzgadu finanšu schēmu, kurā kohēzija būtu mūsu galvenā rūpe. Ne tikai visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet arī Eirozonai. Un tad trešā ļoti svarīgā lieta, proti, jā, Eiropai ir jādomā par Eiropas uh, ārējām robežām, un Rumānijai vajadzētu pievienoties uh, Schengens zonai. Un nākamā lieta ir labāka partnerība, tā skaitā arī ar uh, austrumu partneru valstīm, kas jums ir ļoti svarīgas. Un ja mums izdosies to visu panākt, tad būs vienkāršāk arī pienācīgi pārvaldīt imigrāciju. Un visbeidzot, ja mums būs šāda veida Eiropa, mums būs vienotība neatkarīgi no tā, kāds būs Brexit iznākums. Tāpēc šis ir ārkārtīgi svarīgs vēsturisks uzdevums, bet arī iespēja kas jums tagad ir. Paldies, paldies, un tagad vārds uh, Devs kungām uz vienu minūti. Priekšsētāji, Rumānijas uh, uh, prezidentūra uh, šobrīd izli, varētu palīdzēt Britu premjeram Brexita jomā. Pirms pāris gadiem mēs dzirdējām, ka Brexit noritēs pavisam vienkārši, bet šobrīd tas ir kā karsts kartupēls, nevis rožu klēps. Mei, premjerministra Meija uh, cīnās ar šo jautājumu, un tā, izi, šis jautājums iziet no uh, kontrols. Pārstāvi palātā uh, šobrīd norit uh, traks lietas, bet mēs nevaram uh, mainīt taktiku. Premjerministra Meija zina, ka viņai ir jāpanāk labākais risinājums Lielbritānijai. Uh, Un šobrīd viņa ir krustcelēs, un mēs ar nepacietību gaidām veiksmīgu iznākumu. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Ujas Daudz kungam uz vienu minūti. Cienējamie kolēģi, priekšsēdētāji, es vēlētos eh, novēlēt Rumānijai efektīgu prezidentūras laiku un aicinu jūs īpaši runāt par uh, šo programmu, jo ļoti daudz vēl darāmās sarunas par jauno budžetu, jaunā imigrācijas politika un vesela virkne jautājumu un pasākumu, kas ir paredzēti uh, prezidentūras darba kārtībā. Kohēzijas politika. Tā ir prioritāte, kas arī man ir ļoti dārga. Un esmu pārliecināts, ka Rumānija domās par e, ģeopolitisko situāciju īpaši kontinenta austrumos un arī saistībā ar notikumu attīstību Krievijā. Protams, ka svarīgākais ir likuma varas, jeb taisnīguma ievērošana, un es Domāju, ka mums, cienījamie kolēģi, ir jānovēl Rumānijai, lai tā varētu tikt galā ar izaicinājumiem un veiksmīgi novadīt savu prezidentūru. Paldies! Vai jūs atbildīsiet uz zilās kartītes jautājumu, lūdzu? Lielas paldies, priekšsēdētāji! Bez šaubām Rumānijas prezidentūra uh, būs izaicinājuma pilna. Ir ārkārtīgi grūti šobrīd runāt par Eiropas nākotni, ņemot vērā uh, to, kādā situācijā esam nonākuši Brexit uh, jautājumā. Bet um, bieži vien mm, cilvēki runā atrauti no um, realitātes un uh, Es domāju, ka nepamatot paziņojumi ir viens, viena no problēmām, ar kurām mēs saskaramies Eiropas Savienībā. Likuma varas nodrošināšana Rumānijā ir uh, ļoti svarīga. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, jums bija jādod, jāuzdod jautājums Ujas Dāvs kungam. Runātāja uh, turpina. Priekšsēdētāja kungs, kungs, kurš šobrīd drīkst uzstāties? Nē, turpin priekšsēdētājs, jūs eh, pieteicāties, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu. Bet, ja jūs negrasāties uzdot zilās kartītes jautājumu, ja vēlties gluži vienkārši uzstāties, tad jums būs iespēja to darīt vēlāk. Paldies, un tagad vārds Hokmār kungam uz pusotru minūti. Priekšsēdētāji. Premjerministrs kundze, es uzskatu, ka ir lieliski, ka Rumānija tagad ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Tā, tas liecina par to, kā Eiropa ir attīstījusies. Bet jums ir jāpanāk, lai tas tik tiešām būtu lieliski. Un es vēlos teikt, ka jūs un jūsu valdība Jums ir jāapkaro korupcija, tieši tāpat kā mēs to pieprasām no jebkuras citas valdības. korumpētu politiķu attaisnošana tikai tāpēc, ka cietumi ir pārpildīti, tas nav pieņemama Eiropas Savienībā. Vēršoties pret tiem, kas cīnās pret korupciju, tas nav pieņemami. korupcijas gadījuma attaisnošana un amnestija nav pieņemama. Es dzirdēju Udo Bulmana eh, teikto aizstāvot jūs. Man jāsaka, ka eh, tas ir apkaunājums sociālistu grupai. Viņš tādējādi um, eh, apkaunāja pats sevi. Un jums ir jādara viss iespējamais, lai saglabātu Rumāniju jo mēs uzskatām, ka tas ir lieliski, ka jums ir iespēja vadīt prezidentūru, tāpēc izmantojiet šo iespēju. Paldies! Honorevole Hokmārka. Hokmārka kungs, eh, kolēģis vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu. Frunčulika kungs, lūdzu, vai atbildēsiet? Cienījamies kolēģi, vai jums nešķiet, ka ir nepieņemam, ka EPP prezidents uh, Dolkungs ir uh, apsveicis uh, Rumānijas prezidentu, jau iepriekš paziņot, ka viņš paveiks lielisku darbu vadot prezidentu, lai gan mēs visi zinām, ka šo prezidentūru vadīs valdība, kur ir tāda, kāda tā ir, tāpēc vai jums nešķiet, ka tas ir nevietā? Uh, ka mēs uzticam eh, prezidentūru Johannes kungam, kurš ir eh, pievē, pa, pieļāvis vairākas kļūdas. Es domāju, ka Rumānijas pilsoņi ir pelnījuši taisnību. Paldies! Jums ir iespēja atbildēt, Hokmār kungs, jā. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka kolēģis maldās. Viņš ir pārpratis, jo es runāju par korupcijas problēmām Rumānijā. Kā to pierādīja arī uh, Venecijas komisija, Transparency International un uh, daudz citi. Un korumpētu politiķu attaisnošana nav pieņemama. Jūs runājat par to, ka kāds apsveic jūsu valsts prezidentu. Nu, man jāsaka, ka tas man īpaši nesatrauc. Es domāju, ka jums un eh, sociālajiem, sociālistiem būtu jābūt tikpat striktiem ar eh, vēršoties pret Rumāniju, kā tajā gadījumā, kad mēs vēršamies pret Ungāriju un citiem, jo um, varas ļaunprātīga izmantošana ir nepieņemama, tā jāapkaro. Paldies, paldies, un tagad vārds Fajona kungam, kundzei. Spušvānā premjēka. Paldies, godātā premjerministrs kundze. Jūsu prezidentūras eh, sākumā jums tiek pievērsta ļoti liela uzmanība. Un tomēr es ticu, ka prezidentūras laikā jums izdosies. Un es saprotu jūsu prezidentūras prioritātes īpaši Rietumbalkānu reģionu aspektā. Mēs eh, šajā reģionā vēlamies redzēt pozitīvu attīstību, un īpaši par Maķedoniju runājot, kurā notika vēlēšana saistībā ar izmaiņām konstitūcijā. Uh, un es ceru, ka arī Grieķija balsos pozitīvi. Protams, ka šī svarīgā jautājuma atrasināšanai ir nepieciešams viedums politiskajos līderos. Tāpēc griežos kā pie prezidentūras, tā arī pie citiem politiskajiem vadītājiem, lai jūs ļoti strikti iestātos pret tieksme graut institūcijas un kā citādi mūs šķelt. Mums ir nepieciešama mierpilna un stabila Eiropa, un es tiešām ticu, ka Rumānijas prezidentūrai izdosies. Paldies! Vienu minūti Tomašiķis kundze. Paldies, prieksēdētāji kungs. U vrlo zahtjevnom vremenu, kad se mora postići održivi dogovor oko višegodišnjeg financijskog okvira i u kojemu Unija ostaje bez vrlo važne članice. To će zajedno... Paldies, prieksēdētāji. Eh, šis brīdis ir ļoti svarīgs, jo uh, notiks ne tikai Eiropas parlamenta vēlēšanas, bet viena valsts pametīs Eiropas Savienību. Es ceru, ka Rumānijas iekšējās problēmas uh, neietekmēs negatīvā veidā uh, Rumānijas prezidentūras laiku. Mēs nedrīkstam zaudēt laiku. Mums ir jādomā par politiskajām prioritātēm un finansēm, un tāpēc mēs nedrīkstam sēdēt rokas salikuši uh, klēpī. Tāpat uh, ir jādomā par mūsu pozīciju uh, pasaulē pasaulē un jārisina imigrācijas jautājumi. Tāpēc es priecājos, ka Rumānijas prezidentūra ir paredzējusi tos kā prioritātus jautājumus. Arī drošības jautājums ir svarīgs. Eiropa vairs nav tik droša kā iepriekš. Un uh, par to liecina arī uh, nesenie uzbrukumi. Tāpēc robežu aizsardzībai ir jābūt vienai no prioritātēm. Paldies, paldies. Tagad vārds Marinesko kungam. Paldies. Man ir ļoti emocionāli runāt šajā Rumānijas pirmās prezidentūras sākuma brīdī. Un es esmu pārliecināta, ka starp institucionālās sarunas padomu vadot Rumānijai noritēs ļoti veiksmīgi. Es eh, jau esmu sadarbojies ar Rumānijas pastāvīgo pārstāvniecību Briselē un eh, vienmēr esmu iestājies par Rumānijas iedzīvotāju interešu aizstāvību, bet visos dokumentos, pie kuriem strādāju. Un tāpēc eh, PSD partijas apvainojumi būtu jānoraida. Un eh, Rumānijas iedzīvotāji ir Eiropas iedzīvotāji, Eiropas pilsoņi, un es nepiekrītu Rumānijai izteiktajiem apvainojumiem par tiesu sistēmas graušanu. Godātā premjerministra skundze, uh, Es nedomāju, ka Rumānijai būtu vienkārši jānorīj apvainojumi par to, ka Rumānija nav Eiropeiska valsts. Mums eh, tomēr runājot Eiropas galvaspilsētā ir jāpavērš Eiropas domas pozitīvā virzienā par Rumāniju. Es eh, saprotu, ka jums eh, Izmantojot Eiropas finansējumu, tas ir jāizmanto viedi. Rumānijā tiek celti jaunas, jauni autoceļi un eh, slimnīcas. Tas viss tiek darīts Rumānijas iedzīvotāju labā. Jūsu galvenais uzdevums šobrīd ir pārstāvēt Rumāniju, pārstāvēt Rumānijas iedzīvotājus, ne tikai Rumānijas eh, parlamentu. Marinesku kungs, eh, jums ir zilās karteņas jautājums no Jakonsārī kundzes puses. Vai jūs atbildēsiet? Jā, tātad Jakonsārī kundze. Godātais eh, prieksēdētāja kungs, es tā īsti nesapratu, kas te notiek. Tātad šobrīd vēl neviens nav runājis par eh, lielākajiem tiesību cilvēktiesību pārkāpumiem, kas e, ir e, notiek Rumānijā pret Romu minoritāti. Līdz ar to es vēlējos pajautāt, vai mēs runājam. Vai mēs nerunājam par to, tāpēc, ka Roma situācija Rumānijā ir uzlabojusies, vai vienkārši tāpēc, ka šādās sarunās, uzsākot prezidentūru, mēs nevēlamies runāt par nepatīkamām tēmām un vēlamies būt ļoti pieklājīgi. Var Nesku kungs vārds jums atbildēšanai? Jā, pēc eh, manām domām tas ir jautājums, tāpēc, ka jums tiešām trūkst informācijas eh, par to, kas notiek Rumānijā. Es vēlos jūs uzaicināt apmeklēt Rumāniju, dodieties turp ar mani, apmeklējiet manu vēlēšanu iecerku, manu pilsētu, manu reģionu, lūdzu, viesojieties, un tad jūs redzēsiet, kas notiek Rumānijā un kas notiek eh, attiecībā uz jūsu uzdoto jautājumu. Paldies! Vaidenholcem kungs, vienu minūti. Paldies, cienījamā premjerministrs kundze. Katru gadu mainās eh, Eiropas Savienības prezidentūra, un tā ir mūsu parastā rutīna. Eh, tas, ka Rumānija eh, pārņem prezidentūru, tomēr ievieš zināmas izmaiņas, jo šobrīd uz mums gūs īpašs spiediens. Uh, Rumānija uh, uz to attiec joprojām kontrols mehānismus un. Un mēs esam pieņēmuši arī vairākas rezolūcijas, kur esam, kurās esam izteikuši savas bažas par Rumānijā notiekošo. Un turpmāko sešu mēnešu laikā Rumānija tiks rūpīgi uzraudzīta, bet tas eh, paver arī jauns iespējas. Tā var parādīt, ka tā ir spējīga uh, tikt galā ar iekšējām problēmām. Un mēs esam pārliecināti, ka Rumānija Eiropas Savienības līmenī var paveikt ļoti daudz, un tāpēc esam gatavi jūs atbalstīt. Paldies, Jozef. Tagad vārds Jūrek kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, pirms es sākšu savu runu, Vēlētos norādīt, ka pēc Bulmana kunga uzstāšanās pirms minūtēm 20 es jau e, mēģināju uzdot jautājumu, un Tajānī kungs e, vadīja sanāksmi 11. reglamenta punkts, e, prasa savstarpēju cieņu un atturēšanos no nomelnošanas. Bulmana kunga teiktais, viņš runāja par uh, Savienības dalību valsti, par valdību, nosauc to par fašistisku. Tā ir necieņas izrādīšana parlamentam un arī tā ir necieņa no Tajānī kunga politiskās grupas. Es domāju, ka bija jārēģē nekavējoties. Otrakārt, nav nekāda juridiskā pamata, lai nedotu vārdu kādam, kas ir to lūdzis, atsaucoties uz reglamentu. Būman kungs nav vienīgais, kurš ir šādi, šādus izteikumus teicis, tāpēc es lūgtu jums, priekšsēdētāji, uh, uz to atsaukties Tajānī kungam par to, ka mm, Bulman kungs uzstājās, ka priekšsēdētājs nereaģēja un man nedeva vārdu. Bet tagad es sākšu savu uzstāšanās vienas minūtes runu. Tas bija vienkārši tāds formāls jautājums. Priekšsēdētājs, nē, nē, man ļoti žēl, bet jūs uzstājāties par noteiktu tēmu, runājāt par priekšsēdētāju Tajānī, par plenārsēdi. Viņš eh, ļoti labi to visu uh, zina, pārvalda procedūru, bet nu es tad viņam nodošu jūs teikto. Andriju, paldies eh, priekšsēdētāju. Uh, Eh, cienītā premjeras kundze, sveicu jūs parlamentā un runāšu par daudzgadu finanšu schēmu. Kā jūs zināt, tad parlamenta pozīcija ir skaidra. Eiropas projektam nepieciešams ambiciozs tēriņu līmenis, kas būtu vērsts uz ilgspējīgu attīstību, sakot ar cīņu pret klimata mm, pārmaiņām un sociālajām un teritoriālajām nevienlīdzībām. Pieauga ekstrēmistu kustības un tad nepieciešama atbilstīga pāreja uz eh, jaunu ekonomiku politikas modeli. Padomēji ir jāapzinās, ka bez būtiskiem um, uh, progresiem tas neizdosies, un tam ir jāatsauc arī tēriņos, bet es redzu, ka tieši resursu daļā mm, progresa nav, un jūs uh, vēlaties jau noteikt lielās līnijas uh, jaunam daudzgadu finanšu Mm, satvaram, bet eh, ko tad jūs domājat ar šīm lielajām līnijām? Un otrkārt, vai jūs eh, plānojat ņemt vērā arī parlamenta viedokli šajā jomā? Paldies! Mercedesa Breso kundze, paldies priekšsādātāji! Premjerministras kundze visu pirms eh, vēlu panākumus prezidentūrā. Liels paldies par to, ka norādījāt četras tematiskās prioritātes. Vēlētos runāt par teritoriālo e, konverģenci. Nevienu teritoriju, ne, nevienu reģionu nedrīkstētu aizmirst. Jūs to tā arī norādījāt. Es uzskatu, ka parlamentā arī tas tika norādīts, ka nepieciešama darba eh, programma kalnu perifērijām, uh, un tam līdzīgām eh, teritorijām, reģioniem ir dažādas specifiskās programmas, bet tādas ir jāparedz arī šīm eh, teritorijām. Eh, ir iespējams aizsākt iniciatīvu, kas ļautu īstenot šādu veidu darba programmu, jeb darba kārtību. Es uzskatu, ka tas būtu ārkārtīgi svarīgi jūsu prezidentūrai un turklāt Rumānijā ir perifēri reģioni, ir kalnu rajoni, tādas pilsētu zonas, kur nepieciešams atbalsts. Vairāk kā 20 miljonu jauniešu pirmoreiz piedalīsies Eiropas vēlēšanās. Kā viņus mudināt tajās piedalīties? Šāds ir mans jautājums. Paldies, Nikas kungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji, premjerministres kundze. Es vēlētos jums pateikties par skaidro prezi, pre, Mm, prioritāšu izklāstu no prezidentūras puses. Nevēlētos, lai rastos kāds sajukums, jo bija runa, kas e, izskanēja un kas nebija saistīta ar Rumānijas prezidentūru un tās prioritātēm, bet drīzāk ar vēlēšanu interesēm. Paraudzīsimies arī uz Ferhofštata kungu. Uh, Mēs e, te nesam tāpēc, lai taisītu kādu vēlēšanu reklāmu, bet reizēm tas tomēr notiek. Un tad, nu, te ir vairāk kā 200 ierēģņu, kas strādā Briselē, un arī Rumānijas prezidentūra atbalsta, un tad jācer, ka konverģence, drošības, vērtības, uh, Mm, tiks ievērotas un tādējādi Rumānija atstās savas pēdas vēsturē. Un tādējādi arī dzan varēs parādīt to, ka tas ir ļoti svarīgi un vēlu jums tiešām veiksmi prezidentūrā. Paldies! Tagad Tojas kundzei vārds. Paldies priekšsādātāji! Ļoti sirsnīgi sveicu! padomi. Mēs ļoti augstu novērtējām kolēģi, kad tā strādāja Eiropas parlamentā. Kolēģi jau izteicās, es pievienojos savas grupas teiktajam, bet runāšu par sociālo pīlāru. Tas ir viens no četriem pīlāriem Eh, kas ir eh, Rumānijas eh, prezidentūras programmas pamatā? Tas ir ļoti svarīgs jautājums, mm, kas iezīmē Eiropas Savienības spēju kapacitāti, un tas ir ļoti kritisks brīdis Eiropas pilsoņiem un visām dalību valstīm. Dažās valstīs ir sociālais spriedzes elements, kas ir kļuvis par realitāti, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropa būtu tuvāka pilsoņiem, arī bērniem, un uh, sociāla atbalsta Eiropu, Eiropa ar uh, lielu izaugsmi un tā, lai tā ievērotu pilsoņu intereses un viņu vajadzības. Tas ir ļoti svarīgs dosie, un ar visu mūsu ieguldījumu jums noteikti izdosies sniegt labus rezultātus. Paldies, Dantī kungs! Vienu minūti jūsu rīcībā. Paldies, premjerministres kundze! Sveicu jūs atkal plenārsēdē! Ar Vēlēšanas notiks pavisam drīz. Jums e, nav atlicis daudz laika, lai noslēgtu darbu pie būtiskiem likumdošanas priekšlikumiem. Runāšu par vienu tēmu - vienoto tirgu. Visi piekritīs, ka tas ir viens no Eiropas veiksmes stāstiem, tomēr tur ir arī daudz iztrūkumu un vājo punktu. Ir e, radušās arī bailes un uh, eiroskeptisks noskaņojums, bet es domāju, ka jāturpina spērt soļus, lai noslēgtu vienoto tirgu, jo ir regulatīvais satvars, kas to definē, un arī digitālā revolūcija, kas notiek mūsu valstīs. regulējums par um, tirgu uzraudzību. Es ceru, ka Rumānijas prezidentūra izdosies noslēgt pārunas turp turpmākajās nedēļās. Ir svarīgi Eiropas pilsoņiem nodrošināt mm, to, ka tirgū mm, apritē atrodas droši produkti, un tieši tas mums ir jāizdara, jāaizsargā patērētāji un jānodrošina godīga konkurence uzņēmumiem. Paldies! Tagad ir brīvais mikrofons, 25 cilvēki pieteikušies, nebūs iespējams visiem dot vārdu. Uzklausīsim desmit deputātus, ievērojot grupu principu tā, lai visas grupas var tikt pārstāvēts paskūkungs. Vārds jums. Ministru, domnule președinte. Prieksēdētājs kundze. Prieksēdētāja kungs prezidents. Eh, premjerministrs kundze, ikvienai prezidentūrai ir tā kā trīs ceļi. Pirmais - turpināt iesākt iepriekšējo prezidentūru veikumu. Uh, otrkārt izveidot eh, savas prioritātes un treškārt turpināt eh, Eiropas eh, ideju celtniecību. Mēs to visu sagaidām arī no Rumānijas, bet šodien visticamākais Mums ir jābalstās uz veselo saprātu un arī uz Eiropas vērtībām. No Rumānijas prezidentūras mēs sagaidām, ka Eiropas kārts tiks izspēlēta spēcīgāk visā pasaulē. Un spēcīgākas institūcijas ar to vien nepietiek. Mums ir jāstiprina arī dalību valstu spēks un eh, institūcijas eh, mēģina stiprināt Eiropu ekonomiski, militāri un sociāli, bet eh, šis darbs jau tiek īstenots dalību valstīs. Visus šos mērķus mums izdosies panākt tikai tad, ja mēs turpināsim īstenot mērķu īstenošanu un sadarbosimies. Paldies! Nākamais! Mūrešana! Morisana kungs, lūdzu! Paldies! Prieksēdētāja kungs, cienījumā premjerministras kundze, godātie kolēģi, Rumānija pirmo reizi ir Eiropas prezidējošā valsts, un tas manai valstī ir ļoti liels gods. Bet atcerēsimies, ka šī prezidentūra mums uzsvars ir jāliek uz Rumānijas iedzīvotājiem. Mēs eh, šobrīd skaidri redzam, ka jau divus gadus eh, cilvēki ir izgājuši ielās, lai iestātos par Eiropas vērtībām, lai iestātos par tiesiskumu, neatkarīgu tiesu sistēmu Rumānijā. Šie cilvēki izgāja ielās ar Eiropas karogu rokās. Vienlaicīgi es uzskatu, ka šis lielais gods vadīt padomi mums ir jāizmanto. Vispirms eh, vienoties par daudzgadu finanšu schēmu. Godātā premjerministras kundze par šo budžetu ir jāvienojas pēc iespējas ātrāk, lai visiem būtu skaidrs, kāds finansējums ir aptvēlēts dažādiem posteņiem. Jūsu prezidentūras laikā mēs piedzīvosim Brexitu, kurš ietekmēs desmitiem miljonu Eiropas pilsoņu. Šobrīd šie iedzīvotāji ir nobežījušies, kas notiks nākotnē. Un visbeidzot, Rumānija vēlas uzlabot eh, attiecības ar tās kaimiņu valstīm, un Rietumu Balkānu vektors ir ļoti svarīgs. Un tomēr Eiropa sagaida no jums Eiropas vērtību respektēšanu, un to sagaida arī Eiropa. Jā, lūdzu, ieturieties pie jums atvēlētā laika, saka prieksēdētājs, un tagad Marijas kungs nākamais. Paldies, prieksēdētāja kungs! Es eh, vēlos runāt par migrācijas jautājumiem, jo tā ir sasāpējusies tēma, un šķiet, ka mēs pie tās atgriežamies atkal un atkal. Mani pārņem deja vu saistība, padoma, ko tā dara. Tā īsti neko, viss rit vecajās sliedēs, bet Dublinas regulas jaunais variants netiek pieņemts. Grieķijas salas, īpaši Adrijas jūras salas, no tā cieš visvairāk, un no tā cieš jau arī paši migranti. Tagad migranti Eiropā ierodas eh, pār sauszemes robežu, robežu ar Turciju. Ko mēs eh, vēlamies šajā jomā panākt? Ir eh, jānomaina arī patvērums sistēma, un mums vajadzētu atteikties no Dublinas trīs regulas lai nebūtu tā, ka patvērumu lietas izskatīšana ir pirmās ierašanās valsts kompetencē. Prieksēdētais, paldies! Grapīnī kundze, viena minūte. Paldies, prieksēdētāji kungs! Premjerministrs kundze, komisāra kungs, godātie kolēģi, godātie Rumānijas valdības pārstāvi. Vēlētos eh, pateikties tiem, kuri ir izteikuši savu atbalstu Rumānijas prezidentūrai. Pat esmu strādājusi valdībā, zinu tās darbu no iekšpuses. Es varbūt tik daudz nevēlos runāt par Rumānijas prezidentūras programmu, jo pirmo reizi šķiet, ka valdība ir vienisprātis, kādām šīm prioritātēm ir jābūt. Vienlaicīgi vēlos pateikt, ka tādas pilnīgas vienprātības lai nav. Tas, ko es vēlējos pateikt, kolēģi šeit parlamentā ļoti bieži balstoties uz nepatiesām ziņām, uz viltus ziņām, kam būtu jābūt melu tvertnē, izdara savus secinājumus, uzbrūkot pilnvērtīgai Eiropas Savienības dalību valstī. Tas nav pieļaujams. Kāpēc jūs uzbrūkat Rumānijai par lietām, par kurām jums nav sajēgas, bet nerunājat par prezidentūras prioritātēm? Varbūt nepieminēsim šeit tādas lietas, par kurām nav konkrētas faktuālas skaidrības. Uh, Šodien eh, plenārsēdē mēs eh, balsojām par ļoti svarīgiem jautājumiem, un jūs redzēsiet pēc pusgada, cik ļoti labi Rumānijas prezidentūrā viss izdosies, lai jums viss izdodas, eh, godātā Dančils kundze. Nākamā Kuņevs kundze. Paldies! Paldies! Premjerministrs kundze ļoti patīkam jūs šeit redzēt. Jūs Pirms kāda laika bijāt eh, Eiropas eh, parlamenta deputāte. Mēs esam, tikušies, mēs esam tikušās vairāk kārt dažādos eh, fórumos, dažādās konstelācijās. Un jūs ieradāties arī manā konferencē, kur organizēja, lai labāk, lai veicinātu sadarbību Balkānu reģionā. Bet klausoties par Rumānijā notiekošo, tiešām pārņem bažas kādas ir sociālās tiesības, sociālais taisnīgums. Jūs e, četrus gadus strādājāt e, Eiropas parlamentā. Jūs zinat, kādas ir parlamenta prioritātes - sociālie jautājumi, pārskatīt kopīgo Eiropas e, patvērumu meklētāju sistēmu, un jūs tās esat izvirzījusi arī par Rumānijas prezidentūras prioritātēm. Lai jums viss izdodas! Jarokas kundze, lūdzu, vienu minūti. Honorable Prime Minister. Cienījumā premjerministrs kundze, mēs novēlam jūsu prezidentūrai visu to labāko. Paldies, ka uzsverāt svarīgākos punktus. Viens no svarīgākajiem mums ir kohēzija, par kur runājāt. Tā ir ārkārtīgi svarīga ne tikai eh, ņemot vērā ekonomiskās atšķirības, bet arī ņemot vērā to, kāds ir um, Eiropas pilsoņu piekļuvu tiesībām. Tāpēc sociālā kohēzija, par ko runājāt, ir ārkārtīgi nozīmīga. Tāpēc raudzīsimies uz jums turpmāko sešu mēnešu laikā, jo esam pārliecināti, ka jums ir laba pieredze šajās, um, šajos jautājumos. Jūs uh, pārstāvat vienu no nabadzīgākajām um, dalībvalstīm Eiropas Savienībā, un jūs saprotat, kādas ir problēmas. Uh, Es saprotu arī, kāpēc uh, uh, kolēģi uh, runāja par nabadzības jautājumu. Es domāju, ka jūsu prezidentūrai būtu jādod signāls Eiropai uh, par to, ka 120 miljoni iedzīvotāji, kas dzīvo nabadzībā, viņiem ir jāpalīdz. Un es tik tiešām ceru, ka jūs prezidentūrā izdosies pavirzīties uz priekšējā svarīgākajā jautājumā. Paldies, tagad vārds Žanai uz vienu minūti priekšsēdētāji, eh, cienījamie Rumānijas valdības pārstāvi, mm, cienījamie kolēģi. Es domāju, ka eh, tā nav nejaušība, ja 12 gadus eh, pēc iestāšanās Eiropas Savienībā Rumānija tagad svin ārkārtīgi um, ehm, svarīgu brīdi, proti uh, starp, arī eh, Nacionālā kultūras dienu. Mums ir svarīgi tas, ka šobrīd Eiropas parlamentā ar mūsu premjerministrs eh, teikto mēs sadzirdam arī, kāda būs Rumānijas prezidentūras programma. Uh, Mums ir iemesls jau atkal svinēt, un mēs varam lepoties, ka esam šīs Eiropas saimas sastāvdaļa. Tāpēc vēlos izmantot iespēju, lai eh, vēlētu veiksmi eh, Dančils kundzei un visiem pārējiem Rumānijas valdības pārstāvjiem. Lūdzu, cienījamie kolēģi, ticēsim Rumānijas eh, potenciālam un Es ceru, ka šīs prezidentūras laikā mums izdosies sanākt, panākt cerēto. Tā kā esmu uh, strādājusi lauksaimniecības uh, komitejā, es zinu, cik svarīgi ir arī kopējā lauksaimniecības politika, tāpēc vēlos uzdot jautājumu, kāda ir Rumānijas, uh, kāda ir Rumānijas prezidentūras nolūk šajā politikas jomā. Lielas paldies jau iepriekš. Paldies, tagad vārds Prētas kunga. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Pagājušā mēneša laikā izskanēja eh, kritika jūsu valdībai no komisijas puses. Tik apgalvots, ka um, komisija balstās uz nepatiesiem datiem. No jūsu puses eh, izskanēja apgalvojumi, ka um, ārvalstu spēki cenšas manipulēt ar uh, jūsu valdību. Kā jūs grasāties sadarboties ar Eiropas parlamentu, ja jūs uh, pat esat paziņojis, ka mēs nevaram uzticēties komisijai un Eiropas parlamentam? Vēlos teikt arī uh, sekojošo, kad runājot par Rumānijas prezidentūras prioritātēm, ir jāatceras par to, ka uh, Rumānijā kādam televīzijas kanālam bija jāpārtrauc uh, translā, translācija, tāpēc, ka um, tika um, parādīts sižets, kas nebija pieņemams. Jāsaka, ka Rumānijā šobrīd nav preses brīvības. Un ja jūs nevēlaties atgriezties uz saprāta ceļa un uz uh, patiesības ceļa, tad man tomēr ir jautājums, ko jūs grasāties darīt uh, šīs prezidentūras laikā? Paldies! Bullman, Mr. Bullman, suspension of station. Uh, mm, Kiitos puhemies. Paldies, prieksēdētāja kungs. Rumānijas prezidentūras laikā ir paredzēts izskatīt un arī panākt ļoti daudz svarīgus jautājumus. Es vēlētos no eh, direk, runāt par direktīvu, kurā um, runā par, eh, par, par, dažādiem, par dažādiem viltojumiem, un es eh, domāju, ka cilvēkiem, kuri ir um, trauksmes cēlāji, tomēr vajadzētu labāk labāka aizsardzība. Šobrīd pie šīs direktīvas ir strādāts jau gadiem, un eh, šobrīd padomē tiek izskatīts jautājums par šīs direktīvas trauksmes cēlāju aizsardzībai juridisko patiesumu. Es eh, domāju, ka nedrīkst būt tā, ka daudz labi jautājumi iestrēgste padomē. Es ceru, ka Rumānija savas prezidentūras laikā darīs visu, kas tās spēkos, lai trauksmes cēlāju aizsardzības direktīva tiktu mm, panākta un pieņemta pēc iespējas ātrāk, jums ir nepieciešama šāda direktīva. Tapardel, prego Klaudija, un minūto. Grazie, prezidente. Tapardels kundze. Paldies, priekšsētāji. Rumānijas eh, prezidentūras sākums manai valstī ir ārkārtīgi svarīgs brīdis. Eh, Rumānija parādīs eh, savas spējas, un tai būs ļoti svarīga loma pārvaldot Eiropas Savienības jautājumus un domājot arī par Eiropas projektu nākotni. Ir ļoti svarīgi, ka Rumānijai ir strateģiska pozīcija šobrīd. Tā būs sastāvdaļa šajā ķēdē, kas centīsies apvienot Eiropu. Rumānija ir dziļa Eiropiska valsts, un es esmu pārliecināta, ka brīdī, kad saskaramies ar tik daudzām problēmām, mums ir eh, jāparāda solidaritāte un vienotība. Ļoti žēl, ka man jāsaka Ferhofštēt kungam un Kellers kundzei, kas uzstājās šodien, ka patiesībā jūs esat pārpratuši informāciju, kuru saņemat. Jūs esat milzīgas manipulācijas upuri, Un ļoti žēl, ka jūs šodien paudāt kritiku Rumānijas valdībai. Es domāju, ka tā ir eh, daļa no priekšvēlēšana kampaņas. Rumānija ir likuma varas valsts, un mēs respektējam arī Rumāņu tautas tiesības. Rumānijas prezidents, kas ir jūsu draugs, patiesībā neko nezināja par konstitūcijas eh, noteikumiem, un ja mēs vēlamies eh, lai eh, Rumānija eh, darbotos veiksmīgi, mums ir jāpanāk tas, lai Rumānija un Bulgārija varētu pievienoties arī Schengen zonai. Paldies, priekšsēdā. Parola urā. Paldies, un tagad komisijas vārdā vārds vicepriekšsēdētājiem Ansim kungam. Paldies, priekšstādētāji. Cienījamā premjerministra kundze, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti. Vēlos pateikties jums visiem par šīm ārkārtīgi intensīvajām debatēm. Kā jūs zināt, Rumānijas prezidentūras laikā um, notiks Brexit, notiks Eiropas parlamenta vēlēšanas un turpināsies sarunas par daudzgadu finanšu schēmu. Un vienlaiks mums ir jānoslēdz sarunas arī par 242 dažādiem priekšlikumiem. Mēs eh, veiksmīgi strādāsim eh, kopā. To teica Johannes Kungs pagājušajā nedēļā Bukarestē. Kad mūsu kolēģi viesojās Bukarestē, es guvu izpratni par to, ka Rumānijas ministri šos vārdus ņem nopietni. Es sagaidu auglīgu sadarbību starp Eiropas parlamentu, Eiropas komisiju un Rumānijas valdību jūsu prezidentūras laikā. Vēlu jums eh, visu nepieciešamo veiksmi. Lielas paldies! Ora al primo ministro. Paldies, un tagad vārds premjerministrei Dančiels kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti rūpīgi ieklausījos Eiropas parlamenta deputātu man bijušo kolēģi teiktajā. Es cerēju sadzirdēt priekšlikums, risinājums un pozitīvu pieeju tā, lai visi Eiropas pilsoņi, kuru acis vērstas uz mums šodien, redzētu, ka viņu bažām un problēmām ir risinājumi. Un ka tas tā ir gan dažādajām uh, iedzīvotāju sociālām kategorijām, gan arī dažādiem reģioniem. Kā jau teicu iepriekš, neesmu ieradusies šeit, lai uh, kādam atskaitītos. Esmu ieradusies šeit Eiropas parlamentā kā tādas valsts premjerministra, kur šobrīd uzņēmas prezidentūru. Esmu ieradusies šeit, lai mēs kopā rastu risinājumus tam, lai Eiropa būtu spēcīgāka, lai mēs um, izveidot tādu Eiropas Savienību, kas būtu uh, tuvāk pilsoņiem visā tās teritorijā. Vēlos pateikties jums, eh, vicepriekšstādātāja kungs, paldies par jūsu labajiem vārdiem un ticību, kur paudāt Rumānijas prezidentūrai. Mums ir nepieciešams jūsu atbalsts, un esmu pārliecināta, ka kopā ar Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu mums izdosies nodrošināt stabilitāti un vienprātību tajos e, jautājumos, kas tagad ir mūsu darba kārtībā. Centīšos atbildēt uz e, dažiem jautājumiem. Stalajankungs, mūsu ministriem ir pieredze Mēs strādājām ēnu prezidentūras laikā un cieši sadarbojāmies arī ar parlamenta komiteju priekšsēdētājiem, lai identificētu eh, tās darbības jomas, ka, kurās nepieciešams strādāt. Guvām atbalsta arī no prezidentūras sekretariāta. Tāpēc lūdzu nenāciet klajā ar eh, šādiem apgalvojumiem, ka eh, manu mani ministri nav spējīgi tikt galā ar izaicinājumiem un problēmām, ar kurām eh, saskaramies. Arī jūs esat Rumānijas pārstāvis, un es cerēju, ka jūs eh, uzticēsieties mūsu ministriem un mūsu valsts spējām. Tik runāts par to, ka eh, mūsu ministriem ir jātieks ar uh, Eh, Nīderlandes un eh, citu valstu premjeriem. Esmu gatava runāt arī ar Rumānijas prezidentu, jo viņš mūs pārstāvēs attiecīgajā padomē. Par Eirozonu un pievienošanos Eirozonai šis plāns tika finansēts 2017. gadā un tagad mums ir jāspēr nākamie soļi, kas bija paredzēti šajā plānā. Es, protams, ar prieku dalīšos arī detalizētākā informācijā par šo dosjē. Tālāk, kas attiecas uz S&D politiskās grupas uh, vadītāju teikto, Man patiktos eh, jums dot nepieciešamās garantijas tam, ka mēs ehm, atbalstam likumu varu un vienlaikus atbalstam arī cilvēktiesības un to cilvēku tiesības, kur cietuši no um, nepareiz lēmumu pieņemšanas um, ehm, tiesu sistēmas darbības rezultātā. Ļoti žēl, ka Ferhofštēt kungs jau atstājuši šo zāli. Varu teikt, ka mēs esam gatavi risināt jautājums, kas ir mūsu darba kārtībā. Un tāpēc arī uzsver mums ir nepieciešama uh, koplēmuma proces, procedūra, mums ir nepieciešams konsensus un šajā jomā arī strādāsim. Vienlaiks cerēju arī, ka kā politiskās grupas līderis jūs nākt klajā ar izvērtējumu mūsu programmai, nevis uh, runāt par problēmām valsts iekšienē. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi runāt balstoties uz faktiem. Un par Ferhofstadt kungu teikto, jāsaka, viņš izteica kritiku Rumānijas valdībai, bet es vēlētos viņu aicināt Rumāņiem pašiem izvērtēt um, savas valsts vadību. Uh, un es vēlētos aicināt viņu neuzspiest savu pārliecību Rumāņu tautai. Cienījamie kolēģi, protams, ka ir ļoti labi, ja jums ir priekšlikumi risinājumiem um, citām dalībvalstīm, bet katrai valstī ir jābūt iespējai pašais uh, būt savu, savu likteņu kalējai. Jūs teicāt, ka tūkstošiem rumāņu ir izgājuši ielās, lai pieprasītu labāku valdību, bet es domāju, ka neesat saņēmuši pareizo informāciju. Vēlos sniegt tikai dažus skaitļus, lai ilustrētu to, ko nozīmē laba pārvaldība. Mums ir ekonomiskā izaugsme, kas pārsniedz 4%. Mums ir uh, ekonomiskais uh, deficīts 2,5% apmērā. Uh, bezdarba līmenis ir eh, mazāk nekā 2%, investīcija apjoms ir eh, vairāk nekā 10%. Es domāju, ka tas eh, liecina par labu pārvaldību. Un informācija, kur saņēmuši vairāki kolēģi šeit Eiropas parlamentā, patiesībā nav pareiza. Vēlos, varu jums arī nosūtīt šos, šī informācija vēlties. Uh, Vēlos uzsvērt to, cik daudz Rumānijas valdība ir darījusi, lai uzlabotu dzīves uh, apstākļus un nodrošinātu labu pārvaldību valstī. Es domāju arī, ka mums ir jāsalīdzina šie rezultāti ar citām valstīm, un ja mēs to darītu, tad uh, skaidri parādītos, ka Rumānijā pie varas ir valdība, kas zina, ko dara, ka tā ņem vērā tautas problēmas. Paksas kungs uzdeva jautājumu par vienotību vai par šķelšanos. Es domāju, ka mēs visi zinām, kāds ir izcinājums. Es domāju, ka mums vairāk vajadzētu koncentrēties uz to, kas mums ir kopīgs, kas mūs vieno. Tā vietā, lai tik lielu uzmanību pievērstu atšķirībām. Jo tikai tad, kad strādājam kopā, cenšamies nodrošināt kohēziju, mums izdodas eh, spērt pareizos eh, soļus uz priekšu. Vēlos eh, pateikties jums, Marija Žoau, par labajiem vārdiem. Un tiesa, Sibiju samets būs iespējams visiem, lai um, iezīmētu Eiropas nākotni. Jūs runājat par Eiropas Savienības nākotni, un tas nozīmē, ka mums ir jāstrādā kopā neatkarīgi no mūsu politiskās pārliecības. Ar institūcijām ir jāsadarbojas, lai rastu risinājums, kas mums ļaus pietuvoties Eiropas pilsoņiem, lai mēs varētu garantēt uh, tādu uh, nākotni, kurā mēs esam vienoti un kurā pilsoņiem ir vislabākās iespējas. Hakmārka kungs, valdībai ir jāapkaro uh, korupciju. Vairāk kārt esmu teikusi, ka mums nav neviena likumdošanas priekšlikuma. Uh, Eh, šajā jautājumā, proti par amnestiju. Mēs vēlamies aizstāvēt pilsoņus, mēs nevēlamies aizstāvēt kādas atsevišķas iedzīvotāju grupas. Un ļoti svarīgi runājot par likumu vāru tiesiskumu, saprast, ka mums ir jācīnās kopā pret korupciju. Rumānijas valdība grasās to darīt, bet mums ir eh, Tikpat labi jāaizstāv arī to pilsoņu tiesības, uz kuri um, jebkādu iespēju atstāja um, tiesu sistēmas lēmumi un dažās lapno dienestu lēmumi. Jo šobrīd ir cilvēki, uh, kuri skaļi saka, ka cīņa pret korupciju ir ārkārtīgi svarīga, bet uh, vienlaikus šie paši cilvēki uh, vēlas noslēpt patiesību uh, par to, kas notika Rumānijā. Un iemesls tam ir tas, ka patiesībā viņi ir daļa no šīs sistēmas, kas noved pie likuma pārkāpumiem. Marinesku kungs, jūsu uh, nostāja pret Rumānijas valdību nav pamatota. Jūs teicāt, Jūs teicāt, ka daži politiskie spēki vērsās pret um, tiesu varu, bet jāsaka, ka Rumānijas valdība nav uh, pieņēmusi nekādus pretlikumīgus lēmumus. Uh, visi likumi tika likumīgi pieņemti Rumānijas parlamentā, un Rumānijas uh, parlamentu ievēlējusi Rumāņu tauta. Uh, Jūs runājat arī par Eiropas fondiem. Es domāju, ka jūs uh, atsaucāties uz tehnokrātisko valdību. Mūsu mandāta laikā, proti šo 12 mēnešu laikā, mēs esam esam apguvuši 25% Eiropas Savienības fondu, un tas ir vēl bez uh, lauksaimniecības fondēm. Tātad tas ir pilnīgi saskaņā ar vidējo rādītāju Eiropas Savienībā. Tātad šī valdība strādā par labu rumāņu tautai un ir pilnīgi skaidrs, kā mēs īstenojam pasākumus šajā jomā. Pretēji tam, kas izskanēja šeit. Breso kundze, jā, Teritoriālā konverģence ir ārkārtīgi svarīga. Mēs nedrīkstam piemirst ne par vienu reģionu. Kalnu reģionu, attālie reģioni. Tie tiks ņemt vērā, un mēs esam atvērti visiem priekšlikumiem, lai uzlabotu dzīvi šajos reģionos. Jūs teicāt, ka 20 miljonu jauniešu piedalīsies Eiropas parlamenta vēlēšanās pirmo reizi. Un jūs deva, uzdevāt jautājumu, ko mēs varētu darīt, lai pārliecinātu, uh, lai šie jaunieši tik tiešām uh, dotos uh, pie vēlēšanu urnām. Mums ir jāparāda jauniešiem, ka konflikts nav politisko grupu starpā. Jo mums ir patiesi jādomā par risinājumiem, lai mūsu darītajiem būtu pievienotā vērtība, lai pilsoņi varētu paļauties uz mums, uz mūsu institūcijām. Un esmu uh, dziļi pārliecināta, ka kopā strādājot mēs to varam panākt. Es uzticos Eiropas parlamenta deputātiem, es Eiro, uzticos Eiropas komisijai un esmu pārliecināta, ka kopā turpmāko sešu mēnešu laikā mēs varēsim piedāvāt risinājumus, lai um, mēs tik tiešām uh, palīdzētu šiem 20 miljoniem jauno cilvēku, lai um, piepildītu viņu gaidas. Jāroks kundze. Jūs pieminējāt nabadzīgākās dalībvalstis Jau gadu mēs strādājam pie tā, lai uzlabotu dzīves uh, līmeni. Mēs redzējām, ka taupības pasākumi nav risinājums ne mums, ne arī citām dalībvalstīm. Mēs esam centušies palielināt algas un pensijas. Mēs esam palielinājuši algas ārstiem un skolotājiem. Mēs esam palielinājuši pabalstus, mēs esam investējuši lauku reģionos. To visu esam darījuši, lai apkrot nabadzību. Tas noteikti jādara arī viss vis Eiropas Savienības līmenī. Un visbeidzot, pēdējais komentārs. Par um, dažām apsūdzībām, kas šeit izskanēja. Patiesībā es apsvēru iespēju, vai man vispār vajadzētu uz to atbildēt. Es domāju, ka pilsoņi var izvērtēt uh, atklātu attieksmi un kritisku attieksmi.